Meine Damen und Herren, ich sage Sie. Dāmas un kungi, sirsnīgs veids jūs šīs dienas rīt sanāksmē. Priecājos, ka šodien pie mums ir ieradušies Lietuvas prezidentūras pārstāvji ārlietu ministra personā. Tad pie mums ir Lietuvas ārlietu ministrs Līns Linkevičs. Es pagājušajā piekdienā viesojos Viļņā, un man bija tas gods tikties ar Linkeviču kungu un arī ar Lietuvas prezidenti. Apmeklēju arī Lietuvas parlamentu. Un man bija tas gods sēdēt Landsberģa kunga vietā. Es ar lielu apbrīnu vēlreiz izjūtu to, cik liela drosme ir bijusi Landsbērķa kungam un viņa kolēģiem 1991. gada janvārī, kad viņi riskējot ar sevi iestājās par savas valsts brīvību, un es gribu par viņa, viņiem par to teikt paldies. Ich freue mich, Herr Minister, dass Sie heute hier sind. Priecājos, ministra kungs, ka šodien esat pie mums lai ar mums runātu par jautājumiem, kas skar uh, paplašināšanās politiku, kaimiņa attiecību politiku. Būs mums pirmā viedokļa apmaiņa, jo jūs jau noteikti zināt, ka Lietuvas prezidentūrai, prezidentūras laikā būs jāpieņem svarīgi lēmumi. Un tāpēc mēs vēlamies ar jums veidot ļoti ciešu sadarbības. Priecājos, ka mūsu vidū ir arī kopīgās komitejas par Eiropas integrāciju un Bosnijas Hercegovinas, tā, no Bosnijas Hercegovinas sirsnīgi sveicam šo delegāciju mūsu vidū. Ministra kungs, vēlos dot vārdu jums, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji par jūsu laipniem vārdiem, par ievadvārdiem. vārdiem Es esmu ļoti priecīgs atrasties šeit, šajā telpā, tā kā pats esmu bijušais parlamenta deputāts. Es zinu, cik svarīgi tas ir un parlamenta loma aizvien pieaug. Un tāpēc mēs centīsimies ļoti cieši ar jums sadarboties, konsultēties. Es to darīšu gan personīgi, gan man komanda tā darīs. Es gribētu vispirms pastāstīt par mūsu prezidentūras prioritātēm. Runāšu lakoniski, jo Tika jau teikts, ka mēs runāsim vairāk par paplašināšanos un partnerības jautājumiem. Iesākumā es gribētu sacīt, ka mēs Lietuvā negrasamies izgudrot velospēdu no jauna. Es, es gribētu sirsnīgi pateikties īrijas prezidentūrai par paveikto, jo mēs esam pārņēmuši stafeti no viņiem, mēs turpināsim un. Uh, darīt to, kas bija iesākts, un uh, mūs tri, darīsim to, kas mūsu trijā programmā, kas, uh, kā jūs zināt, pagājušā gada decembrī tika pieņemts kopā ar Grieķiju un Īriju. Turpināsim pie tā strādāt, tad te ir runa par izaugsmu, par darba vietām. Mūsu prioritātes var sadalīt trīs jomās. Uh, Neticamā Eiropa, atvērtā Eiropa un ticama Eiropa, atvērta Eiropa un augoši Eiropa. Uzticam, tas ir saistīts ar fiskālo disciplīnu, monetāro savienību un saistītiem jautājumiem. Un uzticību būtu jāatgūst arī no iedzīvotāju puses. Neaizmirsīsim, ka uh, iedzīvotāji mūs ir ievēlējuši un iedzīvotājiem ir jājūt lielāku uzticību Eiropas Savienībai. Tas ir tāds radošs uzdevums, nebūtu ne tik vienkārši, tā kā uzticamības veicināšana būs viens no mūsu uzdevumiem. Izaugsms Eiropa, tam visam ir saistība ar vienoto tirgu, koncentrēsimies uz inovāciju, izaugsmi, pētniecību. Uh, Nodarbinātības jomā šobrīd ir katastrofāla situācija. Eiropā ir 25% jaunieši ir bez darba, un šī tiešām ir dramatiska skaitļa. Mēs nevaram to tā pieļaut. Dažās valstīs jauniešu bezdarbs sasniedz jau gandrīz 50%, un nav brīnums, ka dalība valstīs par to tiek runāts. Un tāpēc ir ļoti būtiski šeit atvēlēt lielāku finansējumu. 8 miljārdi eiro tagad tiks atvēlēti šīm jautājumam, bet kā man prezidents sacīja, ne jau tikai dalību valstu valdībām ir jāuzņems uz, ka da, dalību valstu valdībām ir jāuzņems atbildība par šiem jautājumiem. Protams, Briselē to visu var atvieglot, bet dalību valstu valdības ir galvenās atbildīgās. Atvērta Eiropa. Atvērta Eiropa ir saistīta ar dialogu ar trešajām valstīm, paplašanāšanos. Uh, pievienošanās procesa partnerības jautājumiem. Pavisam īsti, tāpēc, ka mēs atrodamies parlamentā, gribētu pieminēt, ka ir arī nacionāls prioritātes parlamentā, un mēs esam integrējuši šajos trīs pilāros, ko pieminēja arī cits jautājums. Iekšējais enerģētikas tirgus, kam ir saistība ar izaugsmas pīlāru, uh, Tas ir ļoti būtiski pabeigt līdz 2014. Gad, 15. gadam. Mēs šobrīd esam tādi kā enerģētikas sāla. Mēs ar to nelapojamies. 23 gadi neatkarības, bet joprojām mēs esam šādā situācijā. Tas nav pieņemams. Uh, Enerģētika ir tik tiešām ļoti svarīga prioritāte daudziem mūsu kolēģiem, un tā pavisam noteikti būs arī daļa no izaugsmas pilāra mūsu prioritāšu sarakstā. Makroreģionālā stratēģija, Baltijas jūras valstu sadarbība ir eh, tāda, kas aizvien paplašinās, mums ir labas horizontālās saiknes, ne tikai sadarbība, bet arī integrācijas aspekti ir jāapspriež. Uh, un to mēs noteikti arī darīsim. Tad vēl divi tādi nacionālās prioritātes pīlāri, kas tiks iekļauti šajā te atvērtās Eiropas pīlārā. Austrum partnerība pavisam noteikti. Ja jūs uzdosiet kādus jautājumus, tad, kad būs tāda iespēja, es domāju, ka kāds noteikti varētu uzdot jautājumus, tad es pastāstīšu par to sīkāk. Tāpat arī Eiropas Savienības ārējo robežu uh, aizsardzību, kas, mūsuprāt, arī ir ļoti svarīgs jautājums. Mums ir 650 km gara robeža ar Baltkrieviju, tāpat arī ar Kaļiņingrads apgabalu, līdz ar to mums ir zinām pieredze šajā jomā, ar ko esam gatavi dalīties. Runājot par paplašināšanos, mēs domājam, ka kā prezidentūra mēs būsim uh, objektīvi, būsim godīgi sarunvedēji un mēs nenostāsimies kādā konkrētā pusē, bet šajā ziņā es gribētu teikt, ka mēs būsim proaktīvi, nebūsim uh, vienaldzīgi, būsim, palīdzēsim saviem partneriem attīstīt savu darbu kārtību tā ļoti pozitīvi, un tas nepārkāp ne, neutralitātes princips, būsim konstruktīvi. Paplašanāsnās procesā gribētu īsti pieminēt Īslandi. Uh, Mēs ilgi esam runājuši par šo jautājumu, process ir sācies, un tagad mēs zinām jaunās valdības lēmumu, tas mums būtu jārespektē, bet es esmu priecīgs dalīties ar savu pieredzi. Es nesen tikos ar Īslandes jauno ārlietu ministru, un es esmu priecīgs, ka viņš sacīja, ka mums ir jāsaglabā šis te dialogu, šī dialogu gaisotne, jāsaglabā pieredze, kas šī dialogu laikā tika gūta šī valdība neiestāsies Eiropas Savienībā, tas ir lēmums, kas mums jārespektē, bet tomēr uzturēsim kontaktu, sazināsimies ar Īslandu, kas ir ļoti svarīga partnera Eiropas Savienībai. Vēl viens bloks, pavisam noteikti, ir Turcija. Visi runā par Turciju, ziņās par to daudz runā ir ļoti svarīgs lēmums atvērt 22. sarunu sadaļu. Tajā pašā laikā ir jāuzrauga situācija, jāvēro, kas tur notiek. Dažkārt dažas ziņas tik tiešām ir satraucošas mums visiem, bet mums ir jārunā ar saviem kolēģiem. Un starp citu, pats šis process arī, manuprāt, palīdz ietekmēt situāciju tur uz vietas. Uh, tas eh, tieši netiešā veidā tik tiešām palīdz izmainīt situāciju. Tas ir dialogs, kas nav viegls, kas ir ļoti ilgs, bet ļoti svarīgs. Balkāni. Balkāni arī ir daļa no šīs spēles, ja tā varētu teikt. Arī šajā ziņā mēs vēlamies būt pozitīvi, konstruktīvi noskaņot, lai palīdzētu šīm valstīm projektu attīstībā, un mēs esam ļoti priecīgi, ka ir pieņemts lēmums sākt pie iestāšanās sarunas ar Serbiju. Mēs zinām, kā tur ir apstākļi, mēs zinām, cik grūti bija panākt šo te paktu starp Kosovu un Serbiju. Mēs zinām, cik grūti šīm pusēm bija par to vienoties, bet tas droši vien bija strateģisks lēmums. Uh, kas, kuru tagad ir nemazāk svarīgi īstenot, un mēs vēlamies mudināt viņus īstenot šo lēmumu, mēs cieši sekosim līdz, kā process virsās, tas arī nevienu nepārsteigs, bet būsim pozitīvi, tieši tas pats attiecas uz Kosovu. Mēs varēsim sākt iestāšanās sarunas diezgan drīz, un mēs būsim ļoti pozitīvi noskaņot arī šajā ziņā. Es gatavojos pēc divām nedēļām apmeklēt šo reģionu, tikšos ar līderiem, vakardien es tikos ar uh, ar uh, Maķedonijas prezidentu. Mums bija ļoti labas sarunas detaļās, neiedziļināšos. Mēs visi zinām, kādas ir problēmas šajā reģionā. Divpusējās attiecības arī attiecībā uz 1. marta līgumu, kas tika pieņemts pagājušajā gadā pēc krīzes. Viņiem ir sava stratēģija, pozitīva attieksme. Un pavisam noteikti es gribētu turpināt eiro integrācijas ceļu, un es esmu gatavs palīdzēt šīm valstīm arī prezidentūras laikā, arī divpusējā kārtā, jo, protams, attiecībā uz vēsturu mums ir kaut kas kopīgs, mēs esam guvuši kopēju pieredzi, un es runāju arī ar uh, bijušās Dienaslavijas Republikas Maķedonijas premjerministru par šo jautājumu. Tāpat arī runājot par Melnkalni, pavisam nesen, pirms nedēļas, es tikos ar Melkalnas ārlietu ministru, runājām par šiem jautājumiem ļoti detalizēti, un es domāju, ka mums izdosies pavirzīt lietas uz priekšu. Sarežģītāka situācija ir ar Albāniju, Bosniju un Hercegovinu. Pirms nedēļas Albānija pārdzīvojusi svarīgu pārbaudījumu, un tagad mēs e, mudinām viņus uz e, tādu vieglu pārejas procesu. Politiskajām partijām būtu jāuzņems visa atbildība, un tas jau nav nekāds vienkāršais process. Bet paturēsim šo dialogu atvērt. Tieši tas pats attiecas uz Bosniju. Situācija nav vienkārša, tā ir sarežģīta, bet it īpaši ņemot vērā nesenos notikums šajā valstī. Uh, tā atpaliek no Eiropas Savienības integrācijas darba kārtības, bet jāsaka, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu diktēt savus receptus. Politiskā griba un vienotība šeit ir ļoti svarīgi jautājumi, un mums būtu jāpasaka tas arī saviem draugiem Bosnijā un Hercegovinā. Uh, Darba kārtībā ir iekļaut arī daudz citu jautājumu, tā kā man lūdzu nerunāt pārāk ilgi, tad es vairāk par to nestāstīšu, varēšu atbildēt uz jautājumiem. Varam runāt par situāciju Ēģiptē. Bieži tas šo, šajās dienās tiek pieminēts. Būsim modri, analizēsim situāciju, ar atbildības sajūtu, zinot, ka sabiedrība tik tiešām ir sašķelt un uh, šī šķelšanās ir diezgan dziļa un varbūt pat nevarēs izvairīties no konflikta, ja situācija kļūs vēl saspīlētāka, bet mums ir jābūt konsekventiem savā pieejā, komentējot situāciju, jābūt atbildības pilniem, un tā tas līdz šim arī ir bijis. Uh, Tāpat arī pašiem ir jādod skaidra nostāja. Es domāju, ka padome šī mēneša beigās varēs savu nostāju labāk paskaidrot, kā labāk vēlāk par to izteikties nekā pāragri. Ir arī daudz citu jautājumu, kas ir aktuāli. Piemēram, šodien mēs runāsim par ārējiem finanšu instrumentiem trialogā. Tas ir tāds diezgan sarežģīts jautājums, bet es zinu, ka nostājas tuvinās, un es ceru, ka nākamais posms, kas notiks šodien, šovakar, palīdzēs mums satuvināt savas pozīcijas. Nerunāšu par pilnīgi visiem jautājumiem, lai jūs negarlaikot un lai neaizņemt pārāk daudz jūsu laika, bet būšu priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, lūdzu, priekšsēdētāji! Paldies, pirms Salafrānkas kungam vārds. Gracias, eh, gracias, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Sveicu jūs! tautas partijas grupas vārdā un gribu novēlēt jums vislabāko veiksmi eh, prezidentūras pusgadu laikā. Mums ir ar ārējo projektu grūtības, kā krīzes sekas, bet eh, šis ir cits eh, krīzes brīdis. Jūs pats pieminējat finanšu instruments, tas ir jautājums, kas mūs nodarbina, un tad budžets par 14. gadu ir paredzējis ievērojumu samazinājumu. Par ārējo dimensiju runājot, ministra kungs, un par paplašināšanos gribētu Turcijas sakarā jautāt, jo ir bijis um, lēmums atvērt 22. nodaļu ar nosacījumiem un atgriezties pie tā pēc vasaras brīvdienām. Domāju, ka parlamentam vajadzētu piesaistīties pie šī pasākuma. Un kaimiņattiecību politikas ietvaros gribu uzdot jautājumu par cerībām no Viļņas samita un kā. Ka jūs esat iecerējuši šajā samitā eh, eh, tuvināt asociācijas līgumu ar Ukrainu, ņemot vēro eh, situāciju ar bijušo premjeri Timošenko un arī par dienvidu dimensiju mazliet runājot pēc Ženēvas divas sarunām un pār situāciju Ēģiptē ar īpašu uzmanību, par kur parlaments izteicās jau pagājušā plenārsēdē. Ministra kungs, jūs varētu arī mums pastāstīt par sarunām starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm un ko esat iecerējuši panākt savas eh, pusgada prezidentūras laikā, un visbeidzot vēlos pateikties priekšsēdētāju ministram, uh, par to, ka viņš nav uh, neaizvirsījis sarunas ar Latīņu Ameriku, kas tiks skatītas nākošajā nedēļā Viļņā, Eirolat parlamentārajā asamblējā, un ne tikai ņemot vēro tās iespējas, kas mums tiks piedāvātas, bet arī tāpēc, ka dažādi ministri piedalīsies daudzos asamblējas pasākumos. Paldies! Thank you, minister, for being here. Paldies, ministra kungs. Man vislabākie novēlējumi prezidentūrai. Gribētu jautāt, vai jūs varat pastāstīt par savu pieju Baltkrievijas problēmai? Mēs eh, esam iecerējuši runāt viņu samitā par politiku attiecībās Baltkrievijas. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Tāpat arī gribu uzdot jautājumu kuri ir lūguši uzdot vairāk. Manas valsts pārstāvi, man atbildi jau ir, bet grib dzirdēt jūsējo. Vai Eiropas Savienība atbalsta apvērsumu Eģiptē? Tāds ir jautājums. Un otrs jautājums, kā no prezidentūras puses saredzat to, kā atsevišķas dalībvalstis eh, reaģēja uz eh, Evo Morales salidmašīnas gadījumu un starptautisko tiesību pārkāpumiem. Vai jūs uzskatāt, ka nepiešķirt aiz, eh, aizsardzību mm, cilvēkam, kurš ir nosodījis pārkāpumus Eiropas valsts suverenitātei, ir arī no, likuma pārkāpums? Gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Kolēģinu un kolēģi. Dargie kolēģi, esmu slēdzis runātāju sarakstu un es nevarēšu dot vārdu visiem, jo tik īsā laikā mēs eh, nevarēsim tik daudziem dot iespēju izteikties. Ja da, visi vēlas izteikties, tad katrs var uzdot jautājumu neilgāk par pusotru minūtu. Lūdzu, jūs pieturēties pie šī te atvēlētā laika. Kasinkungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Uh, Mr. Minister. Uh, priekšsēdētāji kungs, uh, ministru kungs, es novēlu jums panākumus prezidentūras laikā un ceru, ka jūs būsiet ļoti apņēmīgs un panāksiet daudz izmaiņu ārpolitikā. Es gribētu runāt par paplašināšanos un sākt ar Turciju. Alde grupā Mēs arī domājam, ka 23. Eh, nodaļa ir ļoti svarīga, tātad es gribētu jūs aicināt būt apņēmīgākam un atvērt jaunas eh, nodaļas. Tas būtu ļoti eh, svarīgi gan Turcijas pilsoņiem, gan reģionam un arī Eiropas Savienībai. Jūs jau runājat par atsevišķām Rietumu Balkānu valstīm, un Bosnija bija minēta pēdējā. Nu, Bosnijas parlamenta delegācija ir klātā, tad mums būs iespēja tālāk apspriest, ko un kā darīt. Horvātijas iestāšanās ir devusi rezultātus, tā tad eh, ir arī jāpieņem jauna likumdošana tagad, lai aizsargātu patērētājs, jo šeit ir jautājums par pārtikas eksportu no Bosnijas un Hercegovinas, kas ir apturēts. Tātad vai Eiropas Savienība ir gatava šeit palīdzēt? Paldies! Paldies! Un eh, paldies, eh, ministra kungs. Man ir divi jautājumi par samitu, kas tiek gatavots. Vai jūs paredzat eh, skatīt cilvēktiesības ar um, austrumu partneru attiecības valstīm un vai jūs varētu paskaidrot, ko, kādas notikums jūs paredzat pēc viņas samita, vai būs kādas uh, attiecībās izmaiņas ar austrumu partneru attiecības valstīm. Paldies par Viļņas samitu. Moldova, Armēnija un Grūzija mūs interesē, tātad varbūt jūs varētu komentēt par cilvēktiesības situāciju Grūzijā un kritiku, ko ir saņēmis Ivana Švili un arī par gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Un kā jūs domājat, kādu signālu mēs dotu, ja šīs valstis tiktu pieņemtas, bet Ukraina tiktu noraidīta? Nu, vai atteikums Ukrainai palīdzēs Timošenko atbrīvoties no ieslodzījuma? Uh, Par Baltkrieviju šodien ir paredzēts balsojums. Vai jūs domājat, ka šīs pātagas un piparkūku politika darbojas un ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu eh, cilvēktiesības un demokrātiju? Par Rietumu Balkāniem, eh, tātad par Melnkalnes eh, Zinu, ka tur ir laba pozitīva attīstība, bet eh, mēs gribētu koment, dzirdēt jūsu komentārus par Serbijas un Kosovas attiecībām un arī par eh, Maķedoniju, eh, kā varētu iesākt iestāšanās sarunas ar Maķedoniju. Paldies. Ministra kungs, es Eh, gribēju runāt par eh, palielināšanos, eh, paplašināšanos Rietumbalkānos. Jūsu prezidentūra var tagad veicināt šo procesu, jo ir pozitīvi notikumi, tātad jūs parādījāt ļoti pragmatisku pieeju savā ievadrunā, un es varu tam piekrist. Uh, līgums starp Serbiju un Kosovu ir ļoti svarīgs. Un pēc vēlēšanām Albānijā varas nodošana pašlaik notiek un visi eh, līderi ir izteikuši pozitīvus paziņojumus un cerams, ka arī Albānija varēs eh, drīz vien sākt sarunas. Par Bosniju un Hercegovinu e, tātad viņi parāda realistisku e, pieeju un būtu jāmēģina arī padomāt, kā veicināt viņu iestāšanos. Jums vajadzētu būt aktīvam un e, vadīt notikumus, nevis reaģēt uz notikumiem. Tātad Serbijai ir jāsāk sarunas janvārī un eh, būtu vēlams jau sākt kaut ko darīt, negaidīt līdz janvārim. Paldies! Eh, ministra kungs, es novēlu jums eh, panākumus prezidentūras laikā. Jūs minējāt paplašināšanos runājot par Turciju un par paplašināšanos mums būtu jābūt apņēmīgākiem un e, jāskatās arī uz 23. E, nodaļu. E, Turcija strādā pie jaunas konstitūcijas un tā būs ļoti svarīga, ja Turcijā pieņems demokrātisku konstitūciju ar varas dalīšanu, tad iestāšanās būs vieglāka par paplašināšanos Rietumu Balkānos. Mm, es neesmu e, tik skeptisks par Albāniju, e, jo e, mēs ar Kūkānu kungu bijām novērotāji vēlēšanās. Tās bija labākās vēlēšanas līdz šim. Divas lielākās politiskās grupas sadarbojas, tātad redzēsim, kā notiek pārējais un mums vajadzētu šeit mēģināt eh, panākt kandidāta statusu, nu, lai nenotiktu dalījums eh, slāvos un pārējos. Par Baltkrieviju jūs minējāt eh, enerģiju, kā jūs redzat sadarbību enerģētikas jautājumā, un es gribētu jautāt arī par drošību, tad par Eh, kodola spēkstacija, kas tiek celta Baltkrievijā. Eh, ko mēs varam darīt drošības jautājumā? Paldies priekšsēdētājiem. Ministra kungs, Eiropas Savienībai un Lietuvai Lietuvai ir kopīgas politiskās prioritātes, to vidu arī austrumu partnerība ar cerībām attiecībā uz progresu. Pirmais jautājums. Vai, vai no Eiropas Savienības un Lietuvas puses šīs prioritātes ir vienlīdzīgas, jo dažkārt presē Lietuva tiek kritizēta, ka tā vēlas vienkārši ļoti labi uzstāties šajā jautājumā, bet ja tas nenotiks, tad nekas slikts arī nebūs. Progress un izraušanās ir ļoti būtisks, attiec, būtiski jautājumi attiecībā uz asociētajām valstīm, tāpat arī Eiropas Savienībai, un Lietuva varētu dot savu pienesumu kā vidutājs. Lietuvas un uh, Eiropas Savienības um, iesaiste, vai tā būtu vienlīdzīgi vērtējama vai uh, atšķirīgi. Mums Eiropas Savienībā ir jācer savas vērtības un jebkuras mākslīgas problēmas, kas ir radītas kas būtu te jāatceras Baltijas valsts tuvināšanās Eiropas Savienībai un Krievijai, kā tas ir šobrīd. Toreiz iestāšanās Eiropas Savienībā NATO mums bija ļoti būtiski, bet vai šobrīd kāds jautājums, par kuru mēs izlemjam, varētu tikt interpretēts kā lēmums pret kādu citu pusi? Paldies! Atsien, danke, ministrs! Paldies, ministra kungam, vērts lūdzu. Thank you. Many questions, I'll try to cluster. Paldies. Paldies, mēģināšu atbildēt uz visiem par austrumu partnerību runājot. Un par eh, samitu ļoti bieži man uzdot jautājumu par pro, programmas panākumiem runājot. Domāju, ka vienmēr ir vilinājums šo latiņu pacelt kaut kur ļoti augstu, un tad e, izjust zināmu frustrāciju, tas nav labi ne partneriem, ne mums pašiem, un tas fakts, ka valsts ir šo e, punktu iekļāvusi e, samitam darba kārtībā, nozīmē to, ka e, tas ir būtisks, un arī. E, esot klāts, nozīmētu eh, parādīt eh, nozīmi šim pasākumam. Tā ir daļa no panākumiem. Tāpat arī tas norādīt, ka mums ir praktiska pieeja austrumu partnerībai, ka mēs atbalstām more for more principu. Mēs ļoti radoši izturamies pret lozungiem, tie izklausās labi, bet tie ir jāievieš dzīvē. Un Eh, more for more lozungs, kaut ko arī ir ar kādu saturu. Ja, viņi, ja kaut ko viņi vairāk dara, tad arī jāsaņem vairāk. Tā ir daļa no stratēģijas. Un jūs runājāt par periodu pēc 2013. gada. Mums ir jānosaka sev redzējums, jo dzīve pēc samita nebeidzās, citiem tā tikai sākās, un redzējums pēc šī samita arī ļoti būtisks. Un ņemot vērā to, ka mēs pavadām daudz laika apspriežot eh, jautājumus par karstajiem punktiem, Sīriju, Mali. Mēs to varam spriest līdz pusnaktī, un tas ir pilnīgi leģitīmi, jo šīs ir konfliktu zonas. Eiropas Savienība ir pasaules līmeņa spēlētājs, dažkārt ne pirmajās rindās, bet eh, mēs nedrīkstām aizmirst šo jautājumu un eh, Arī tā ir laba vēsts, ka valstu vadītāji skata šo jautājumu, bet tas ir jādara regulāri, tas būtu pozitīvs iznākums. Papildus panākumi varētu būt, un arī daudzi no mums, kas strādā ar šiem jautājumiem, zin, ko tas nozīmē, būtu asociācijas nolīgums ar Ukrainas eh, samita laikā. Tas ir iespējams, ir ļoti labi, ka mēs nosūtām saskaņotus vēstījumus, ka mēs uh, vienādu uh, informāciju noraidām un arī Misija, ko nosūtīja parlamenta priekšsēdētājs, bija ļoti nozīmīga, tā palīdzēja gūt uzticību, un tad, kad mums ir nacionāla divpusēja vizīte, vai mēs apmeklējam kādā grupā, es varētu nosaukt šeit kā piemēru vizīti, kurā Pats eh, biju ar poļu ministru Šikorski, ar nīderlandiešu ministru un Dānijas ministru. Četri mēs eh, pavadījām veselu dienu Kijevā, tikāmies ar Janukoviču, un tas varētu būt piemērs, kā to darīt. Mēs šeit izvēlējām trīs jomas, varētu būt vairāk. Mēs sacījām, ka Ukraina jums ir jāstrādā trīs galvenajās jomās. Pirmkārt, vēlēšana sistēmas likumdošana un ir signāli, ka progress šajā jomā ir vērojams, lai gan ir atsevišķi trūkumi, kas nav pārsteidzoši, tomēr mums ir vajadzīgas pozitīvas eh, ziņas no Ukrainas, un mēs redzam progresu. Tālāk otrā joma ir tiesa reforma kurā nenorīt tik ātri, kā mēs vēlētos, jo tas ir visai jūtīgs jautājums, taču labā ziņa ir tā, ka Ukraina zina, kas tai ir jādara tā zina, kādam, kuri likumi ir jākoriģē, jāgroza, un tas notiek procesā. Gribētu šeit izcelt ģenerāla prokurora jomu nav nekādu šaubu, ka tas nedrīkst būt zem politiskas kontrolas. Un ir jābūt arī garantijām nākotnē par to, ne tikai šobrīd. Un tiesu reformas joma ir viena no vissvarīgākajām, un šis selektīvās justīcijas jautājums, pa, jo visi ir zināms Jūlijas Timošenko gadījums, visi apzinās, ka šis ir sāpīgs šķērslis, un es saku Ukrainas kolēģiem, jums var patikt vai nepatikt, bet šis process atsevišķās galvas pilsētās tiek uzskatīts par lakmusa testu tiesiskumam, un ja jūs to neatrisināsit, tad jums būs grūtības. Jums ir jāatrisina visi, jāpārvar visi šķēršļi saistībā ar selektīvu justīciju un jāatbrīvo Jūlija Timošenko. Šobrīd viņa ir vajadzīga medicīnas palīdzību. Tas būtu humāns akts un nekādā veidā tas negrautu, neapdraudētu politisko sistēmu. Bet šie vēstījumi tiek nosūtīti koordinatākā veidā un domāju, ka ir būtiski tos atkārtot. Tāpat gribu piebilst, ka, ja pareizi saprotu, uh, Un ņemot vērā to, ka laiks iet uz priekšu, jo, un tas eh, nespēlē mūsu pusē, ja tā būtu, tad mēs varētu daudz brīvāk eh, izturēties, varbūt nogaidīt, bet, diemžēl, laiks nav mūsu sabiedrotais, un tam ir daudz iemesli, to arī eh, viņi apzinās. Jo, ja jūs eh, man piekritīsiet, eh, diskusijas ar Ukrainu nav vēl vienkārši citas tehniskas sarunas par vēl vienu valstu par ekonomisko integrāciju. Nē, tas ir ģeopolitisks process, kurš eh, parādīs, kurš vai mums ir veiksmīgs Eiropas projekts, vai, vai vairāk veiksmīgs, vai mazāk veiksmīgs, un uzņemsimies pilnu atbildību par to. Es nesaku, ka tas ir jādara uz mūsu cilvēktiesību prasību rēķina. Es uzskatu, ka tas mums ir jāuztver kā ģeopolitisks process, un kurā mēs nedrīkstam zaudēt. Tas mm, svarīgi to ir atzīmēt. Par citām valstīm runājot, Un gribu arī norādīt, ka šīs sešas austrumu partnerības programmas valstis ir tik atšķirīgas, varbūt nākotnē ir jādomā par individuālu pieeju, jo nevar viena modeļa dialogu piemērot tik atšķirīgām valstīm. E, par Ukrainu mēs runājam par asociācijas nolīgumu, cita ar citām valstīm norit sarunas par asociācijas nolīgumu, mēs gribētu šeit sveikt Moldovu, Viņi ir sakārtojuši valdības situāciju un nekad nezaudēja laiku, un tas bija labs sasniegums. Un iespējams to ir īstenot arī ar Grūziju, jo es piekrītu no zāles izskanējušiem komentāriem par šo līdzās pastāvēšanas programmu demokrātisko uh, Eh, dialogu starp eh, valdību opozīciju, mēs tādu pašu vēstījumu nosūtam Gruzijai. Mēs mēģinam pārliecināt viņus, eh, ka likt cietumā opozīcijas locekļus nav pareizākais risinājums, bet mums ir jāizturas nopietni pret signāliem, ko mēs saņemam no Grozijas. Tomēr darbs notiek un jo drīzāk eh, mēs varēsim pabeigt šīs sarunas, jo labāk tās pats attiec arī uz Ārmēniju. Šīs sarunas Eh, no sarunām var spriest, ka uz samita laiku varētu uzsākt nolīgumu. Tas nebūs viegli, bet komisija, cik es zinu, mēģinās izdarīt visu iespējamo, lai mums uh, būtu iespēja gūt šos papildus pasākums, panākums. Tāpat es gribu pieminēt arī vīzu dialogu. Šobrīd nav laika apspriest šos jautājumus, bet gribētu dažkārt uh, likt, norādīt, ka Eiropa nav vienīgais smaguma centrs, ir citi redzējumi, Eirozijas savienība, muitas savienība, tāpat arī ir taustāmas iniciatīvas un pamudinājumi no, še, no, no, no, šī, no tās puses. Es nesaku, ka tā būtu konfrontācija, bet šīs lietas pastāv un valdes izvēles. Atkal par Ukrainu runājot, atcerieties šīs sarunas par muitas savienību un eh, iegūt novērotāju statusu Eh, bet apzinoties, ka nav iespējams parakstīt vienlaicīgi asociācijas dolīgumu eh, ar Eiropu un tajā pašā laikā ar muitas savienību, ir jāizdara izvēles. Un neapdraudot savu ilgtermiņa stratēģiju, varētu būt šeit kādas īstermiņa problēmas, taču viņam apzinās, ka uh, notiek investīcijas lielā tirgu, atvers tirgus ar 500 miljoniem iedzīvotāju, un ilgā termiņā e, tas ir daudz sološi. Es to beidzu atkārtot Ukrainas presēji. Norādot, ka mēs neizpieņemsim lēmumus jūsu vietā, bet tomēr mēs gribētu jūs redzēt kā daļu no Eiropas. Ne tikai kartes dēļ, bet arī citu jautājumu dēļ. Un tagad atgriežoties pie Gruzijas, atkal ir svarīgi norādīt, ka šeit nav tikai matemātiskas jautājums. Mūsu organizācija ir balstīta uz vērtībām, uz cilvēktiesībām un visi signāli, kas sagroza šo iespaidu, pret tiem ir jāizturas ļoti nopietni. Un jānorāda mūsu Gruzijas draugiem, ka ir vien kāds punkts, kurā šī Eiropas izvēle var kļūst, kļūt neatgriezieniskam. Tālāk par Kaukāzu runājot un Azerbeidžānu. No Eh, Azerbaidžāna negatavojas kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, grozīt juridisko sistēmu, bet Azerbaidžāna ir nozīmīgs enerģijas spēlētājs reģionā, kas var būt eh, neitrāls vai noderīgs un radīsim eh, apstākļus, lai šī valsts būtu mums noderīga. Pragmatiski runājot, atkal nepārkāpjot mūsu principus, uh, un ne uz to rēķina, jo mums ir atkal šeit daudz jautājumu, kas ir apspriežami cilvēktiesību sakarā, bet, kā es sacīju, Azerbaidžāna negatavojas pievienoties klubam, respektēsim viņu izvēli un paturēsim prātā savas intereses. Tālāk par citām valstīm runājot, Moldavu jau es pieminēju, turklāt Moldova ir labs piemērs, tad, kad mēs runājam par morformor principu. Viņi samērā daudz ir paveikuši vīzu sakarā, sarunas notikt veiksmīgi, un uz gada beigām procesu varētu jau pabeigt. Un varētu Moldova saņemt bezvīzu eh, režīmu. Tas būtu morformor princips. Un mums arī vai nevajadzētu šīs cerības pievilt nevajadzētu radīt citus šķēršļus. Un tagad Baltkrievija. No attālumā izskatās viss vienkāršāk, Viļņā ir savādāk, līdz robežai 30 km un 40 km līdz vietai, kur tiek būvēta jaunā atomelektrostācija. Protams, mēs ar to nesam mierā, Un es vienmēr nosaucu šo piemēru, atvainojos tiem, kuriem es atkārtojos, jo eh, citi teiks, kā apnicis jau klausīties vienu un to pašu, bet tāda ir mūsu nostāja, kas nav mainījusies. Bet, kad šīs valsts prezidents sacīja, ka tas ir svarīgi, bet ļoti dārgi un, eh, un būvē to divreiz lētāk, viņi to izdarīs. Un ko nozīmē uzbūvēt atom elektrostaciju divreiz lētāk? Kāpēc es to saku atgriežoties pie prioritātēm, ko norādīju sākumā? Es eh, nepieminēju laika trūkuma dēļ, bet enerģijas politika, un tas nozīmē ļoti daudz darāmā mūsu prezidentūras laikā. Eh, progresa ziņojums par iekšējo enerģijas tirgu vai kopīgo interešu projekts. Un tagad atgriezīs, eh, nonāksim pie ārējās enerģijas politikas, ko nozīmē ārējā politika. Tas nozīmē, ka Eiropai ir jārunā vienā balsī, tas ir svarīgi visiem mums. Eh, Atomelektrostacija desmit eh, kilometrus no robežas ar um, apšaubām um, raksturojumiem mums rada galvas sāpes. Es uh, gribu pasvītrot, ka šis ir īpašs jautājums, kas ir jārisina atbildīgi, mums ir jārunā vienā balsī, mums arī daļa no spēles noteikumiem ir atomer eh, kododrošības direktīva, un mēs sadarbojamies mūsu Eh, pacietība ir bezgalīga, mums ir ilga pieredze šajā sakarā, bet šī par šo jautājumu runājot, es gribētu aicināt visiem pārdomāt iespēju runāt vienā balsī. Un tagad, lai beidzot pabeigtu austrumpartnerības bloka uh, sadaļu, laika paliek maz. Bet eh, tagad runājot par divām pieejām - nogaidošo pieeju un proaktīvo pieeju. Mēs nevaram izmantot šo privilēģiju un ieņemt nogaidošu nostāju, lai gan tā varētu būt leģitīma. Eh, tāpēc aicinu rīkoties proaktīvi. Un tagad ļoti īsi citi jautājumi. Turcija Mēs esam gatavi strādāt ambiciozāk. Es domāju, ka šis pro, iestājas process ir arī ietekmes sfīra. Jūs eh, pieminējāt 23. Eh, nodaļu, es varu pievienot 19. Eh, sociālos jautājumus, 17. monetāros jautājumus. Mēs esam gatavi par to runāt. Tālāk par Albāniju. Es neesmu skeptisks. Kandidāta statusa nav viegls, bet tas būtu paveikts, un domāju, ka politiskās partijas ir gatavas uzņemties šo atbildību, taču neesmu skeptisks, pat pozitīvs, bet redzēsim, kas notiek ar viņiem. Jā, yeah, yes. Tālāk Bosnija. Kā jau es sacīju, Esmu realistisks, atceros sarunas ar Bosniju. Es iepriekšējā mm, amatā pavadīju daudz laika NATO apspriežot detaļas, un es novēlu jums izveidot valsti, kas mm, īsteno funkcijas valsts līmenī. Un ar visu cieņu un sapratni Mēs izdarīsim visu, ko mēs varam no prezidentūras puses paveikt, bet nevaram atrisināt visas jūsu problēmas. Tās ir jārisina jums pašiem. Situācija nav viegla. Un es eh, gribu paust visu cieņu eh, jūsu paveiktajam, sasniegumiem, bet tas vēl nav pietiekami, ir jāizdara vairāk. Tālāk eh, par Sīriju mēs jau esam runājuši. Eh, par Baltkrieviju arī tālāk savienotās valstis. Atklāt sakot, es vienmēr atbalstu sakaitētu emociju nomierināšanu, tad, kad izskan um, runas attiecībā uz spiegošanu, uz, uz citiem jautājumiem. Domāju, ka mums ir jārīkojas ļoti atbildīgi, mums ir jārīkojas kā strateģiskiem partneriem profesionāli. Es zinu, ka process ir sācies un pirmdiena sanāca kopā darba grupa. Sākotnējās sarunas notika, Un mums ir situācija jāskaidro, lai varētu nodrošināt arī to, ka cilvēku tiesību jautājumi, datu aizsardzība, tas ir mūsu uzmanības centrā, mēs esam to norādījuši amerikāņiem, taču par tajā pašā laikā visu sagraut un, un Un runājot par šo nolīgumu, kas tik ilgi tika apspriests un pateicoties īrijas prezidentūrai, ka, tik daudz ir ticis panākt, un tas ir nozīmīgs mūsu ekonomikai, tiešniecības attiecībām pasaulē, jo mēs varam veidot jaunus standārtus, mēs varam uzlabot mūsu ekonomikas IKP, var pieaugt un pieaugs abās, abos Atlantijas krastos un domāju, ka mums vajag turpināt darbu racionālā, profesionālā veidā. Bet laikam manā rīcībā ir visai maz laika, lai es to varētu izteikties. Paldies, vai mēs varam vēl 15 minūtes atvēlēt diviem, trim jautājumiem? Ah, Egypt was uh, asked. Egypt. Egypt. Egypt, I misskipped. Yeah. Should I add Egypt? Es uh, ne, aizmirsu izteikties par Ēģipti. Es došu vārdu vēl trīs uh, cilvēkiem. Uh, Paliecka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Jūs runājat par Baltkrieviju. Un jūs pieminējāt Lietuvai un visai Eiropas Savienībai svarīgu aspektu proti atomelektrostācijas celtniecību. Tieši vakardien mēs diskutējām par Baltkrieviju un uh, mēs nonācām pie secinājuma, ka tad, kad tiks atbrīvot politi ieslodzītie, tad mēs varam mēģināt atkal uzsākt dialogu ar Baltkrieviju. Protams, nav garantiju, ka tas tā notiks, taču uh, Kā jums šķiet, kā šādu dialogu varētu veidot un kā mēs varētu to izmantot viņā gaidāmajā samitā? Paldies! Nākamais runātājs. Prataševičs kungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu pārliecināts, ka spēšu precīzi noformulēt savu jautājumu. Pavisam īsti gribētu par diviem aspektiem runāt. Jūs jau zināt, cik sarežģīti bija izveidot pro-eiropeisko koalīciju Moldovā. Un ar to ir saistīts mans jautājums. Ko mēs varētu darīt? Uh, lai atbalstītu šo Moldovas pro-eiropeisko koalīciju, jo tai tik tiešām ir nepieciešams skaidrs signāli no Eiropas. Un kāda varētu būt šie signāli? Runājot par Baltkrieviju, ko jūs domājat par uh, opozīcijas aktīvistiem, kas joprojām atrodas apcietinājumā? Uh, vai mēs varētu mēģināt liberalizēt savas attiecības ar eh, Lukašenko režīmu, ja opozīcijas aktīvisti joprojām ir ieslodzīti. Paldies! Stīra kungs, paldies priekšsēdētājs, ļoti uzmanīgi noklausījos jūs teikto par Bosniju un Hercegovinu, bet fakts ir tāds, ka šī politika ir novedusi pie uh, nevis Eiropas spēku ietekmes palielināšanās, bet gan pie Turcijas un Krievijas spēku ietekmes palielināšanās. Vai mēs eh, varam sagaidīt no Lietuvas prezidentūras konkrētāku un spēcīgāku politiku attiecībā uz Bosniju Hercegovinu un kāda būtu konkrētie mērķi jūs prezidentūras laikā, piemēram, tad, kad runājāt par Serbiju, jūs runājat par ļoti ambiciozu mērķi sākt sarunas pirms janvāra. Kas jums ir eh, padomā attiecībā uz Bosniju? Paldies, Ailēns kundze. Jūs nepieminējāt nemaz attiecības ar Krieviju. Vai Krievija joprojām ir Eiropas Savienības darba kārtībā kopumā un kā jūs no savas prezidentūras puses raugties šajā virzienā un kā jūs vērtējat pašreizējās sarunas ar Krieviju par jauno vispārīgo divpusējo nolīgumu Un konkrētāk es gribētu jums atgādināt par Magnītiska lietu un rekomendācijām, kuras pagājušajā gadā pieņēma šis parlaments. Un pavisam nesen 40 deputāti arī parakstīja vēstuli, kas tika nosūtīta gan jums, gan citiem ārlietu ministriem. Vai jums ir plānots padoms darba kārtībā prezidentūras laikā iekļaut arī šo jautājumu? Paldies! Ministrs. Uh, Paldies! Es atvainojos, ka es neesmu atbildējis uz visiem jautājumiem, bet varbūt atgriezīšos pie tiem. Par Ēģiptu vispirms. Es izskaidroju situāciju, izskaidroju savu nostāju, savas bažas par eh, to, ka nav akceptējama spēka pielietošana, bet es tiešām domāju, ka demokrātiski ievēlēt valdību nevar gāzt ar militāru spēku. Jums tas var patikt, var nepatikt, bet tāda nu ir man nostāja. Mums Tāda ir mana pozīcija, ka nevajadzētu censties to leģitimizēt. Profesors Lānsbērģis arī jums aizmirsu atbildēt. Jautāju, vai pastāv kaut kādas atšķirības starp padomu un prezidentūru attiecībā uz austrumu partnerības stratēģiju. Man nav tādas sajūtas. Domāju, ka nē. Es domāju, ka mēs dodam iespēju, mums ir dot iespēju uzņemties vadošo lomu šajā procesā, un es do, jūtu ļoti labu atbalstu un konstruktīvu sadarbību. Uh, nemaz nes, nesūdzos. Pat sadarbība ar eh, Ketiju Aštonu un Stefanu Fīls kungu situācija tiešām ir ļoti apmierinoša. Šis samits nekļūst, nav mūsu problēma. Es vienmēr saku viņas samits, bet tas ir samits, kas norisināsies viņā. Tas ir mūsu kopējais uzdevums par Baltkrieviju. Te ir vairākas lietas, kas man sākāms. Es esmu par iesaistīšanos, es domāju, ka ir ļoti svarīgi pateikt, ka uzbūvēt mūrus, izolēt, tas nav veids, kā kaut ko ietekmēt, ir vajadzīgi sakaru kanāli, saziņas kanāli, ir jārunā. Un, ja mēs domājam par uh, neseno lēmumu izslēgt Makēju kungu no šī melnā sāraksta un varbūt uzaicināt viņu uz sarunām. Es domāju, ka tas ir tieši tas gadījums, un tad, kad es runāju ar Baltkrievijas opozīcijas, arī sacīja, ka šīs lēmums nav nekāds, nav nekāda dāvana, tā nav nekāda apbalvošana, jo nekas jau netika labāks panākts. Bet tas ir sarunu kanāls, kas ir jāizmanto, un ja viņš ieradīsies, tad svarīgi ir tas, ko viņš teiks, vai viņš varēs ar mums kontraktīvi sarunāties vai nē. Tas ir interesanti. Un pēc šīs jūlijā gaidāmās ministra sanāksmes mums būs vairāk vielas pārdomām, ko darīt tālāk. Es domāju, ka būtu labāk viņu pietuvināt Eiropas domāšanai. Nevajadzētu, protams, lolot liekas ilūzijas, ka tas notiks uzreiz, bet es domāju, ka iesaistīšana ir obligāts pasākums un tas jā. Ja izmanto par Moldovu. Es jau sacīju, tā kā viņi daudz ir darījuši, viņi ir atrisinājuši krīzi, jāsaka, joprojām viņi saskars ar milzīgām problēmām, bet ko mēs varam darīt? Mēs varam darīt to, kas tiek sagaidīts, jācenšas līdz sametam Viļņā mēģināt izmantot visus, tā skaitā birokrātiskos resursus attiecībā uz asociācijas nolīgumu, arī jādod viņiem iespēju pabeigt sarunas, jo tas būs ļoti labs signāls valdībai, un viņi arī varēs parādīt, ka viņi ir kaut ko paveikuši. Tas ir tas labākais atbalsts, kādu varam sniegt Moldovai. Es domāju, ka neko citu mēs nevaram viņiem sniegt. Par Bosniju. Godīgi sakot, Es nezinu, ko te vēl pateikt. Es varu tikai vēlreiz teikt, ka politiskajiem līderiem tagad ir jāīsteno Eiropas cilvēku tiesību tiesas nolēmums un jāizbeidz diskriminācija. Proti jādara kaut kas, jāizdara kaut kas taustāms, jārisina konkrēti jautājumi. Nevajadzētu vienkārši abstrakt teikt, jums ir jārīkojas labāk ir jāveic konkrēti pasākumi. Tas pats arī attiecas uz stabilizācijas un asociācijas nolīgumu spēkā stāšanos, jo tas būs būtiski attiecībā uz uh, viņu reputāciju kā potenciālam kandidātam. Krievija, dārgā Kristīna, netika pieminēta tādēļ, ka neviens neuzdeva par to jautājumu. Es arī biju pārsteigts. Pirmkārt, Krievija nav austrumu partnerības programmas, daļa. Varbūt tas ir tas iemesls. Brauka kungs gan ir tā būtiski izmainījies. Vai es pateicu kaut ko nepareizi, un tāpēc Brauka kungs aizgāja no zāles? Labi, tātad par Krieviju. Es atvainojos, man šajā situācijā ir jāizskaidro, Brokkungs atvainojās, viņa ir balsojums par viņa izstrādāto ziņojumu konstitucionālo lietu komitejā, un tas ir tas iemesls, kāpēc es esmu nomainījis viņu priekšsēdētāju krēslā. Es atvainojos. Ministrs, par Krieviju. Jā, tik tiešām process par šo te jauno nolīgumu. Es visu laiku varu teikt, ka tad, kad mēs daram kaut ko jaunu, nu, kaut vai iekļaujam jaunus uh, pantus, kaut ko pārstrādājam, tad mēs jau nesvītrojam iepriekšējo, jo, protams, ir dažādas saistības un dažādi uzdevumi, un, piemēram, saistības attiecībā uz PTO netiek pildītas, un šis jautājums ir jārisina. Esmu ļoti pozitīvi noskaņots attiecībā uz attieksmi pret Krieviju. Es nedomāju, ka. Nu, dažkārt saka, ka mēs esam rusofobi. Es domāju, ka tas ir nepelnīti, jo mēs tādi neesam. Mēs cenšamies uh, pievirzīt pozitīvā gultnē mūsu attiecības. Tad, kad tikos ar Sergeju Lavrovu, Krievijas ārlietu ministru, mēs eh, trīs reizes tikāmies pusgadu laikā, mums bija ļoti atklātas, godīgas diskusijas, un mēs pieminējām dažādas arī problēma jautājumus, kas, diemžēl, pastāv. Un daudz aspekti ir tāda, kur ir problēmas, bet mēs centāmies arī pievērsties pozitīviem aspektiem un darīt kaut ko kopīgiem spēkiem attiecībā uz šiem pozitīviem aspektiem, arī attiecībā uz Eiropas Savienību, neaizmirstot, ka šī situācija ir sarežģīta, tas ir ļoti būtiski, bet centāmies tā no pozitīvā viedokļa raudzīties uz to visu, nepieļaujot, teiksim, piemēram, par vīzu atvieglojumiem, varbūt Ukraina otrajā fāzē, iekļūst šajā te vīzu liberalizācijas procesā, ja viņiem veiksies. Bet viņiem nevar dot bezvīzu režīmu tikai kaut kāda politiskā apsvēruma dēļ. Jābalstās uz rezultātiem, nevis tikai uz laiku, jā, jāraugās, kā process attīstās, tas virzās uz priekšu, bet tam nevajadzētu būt ātrākam procesam nekā nepieciešams. Jā, raugās uz rezultātiem, nevis uz laiku. Tas pats attiecas uz jauno nolīgumu. Mūsu mērķis ir uh, stiprināt līdzsvarots attiecības ar šo valsti. Vēl viens piemērs. Mums ir jārunā vienā balsī. Tas ir ļoti svarīgi. Es varu pateikt šajā zālē, ka ir bijušas sarunas un joprojām presa raksta par šo te trešo enerģētikas pakotni. Uh, par energodrošību, tas ir ļoti jutīgs jautājums. Sākumā tas bija tāds kā ultimāts, jāizbeidz, citādi mēs nerunāsim. Nu, tagad situācija ir mainīsies, jo daudzreiz tas ir ticis izskaidrots kolēģiem, tas nav, tā nav mūsu Lietuvas nostāja, tā ir Eiropas komisijas nostāja. Krievija, protams, ir mums ļoti svarīga tirdzniecības partneri, Eiropas Savienībai Krievija ir ļoti svarīga partneri, un mēs gribētu šādas attiecības saglabāt, bet ja Krievija vēlas aktīvi darboties Eiropas tirgū, tad tā ir jāievēro noteikumi arī attiecībā uz enerģiju. Un, un tāpēc mums ir jāpielāgojas šim procesam, ņemsim to kā realitāti, nevis tā kā tādu ultimātu uztversim, bet vienkārši raudzīsimies tā pozitīvāk uz to visu, kas par citiem jautājumiem. Kristīna pieminēja Magnītiska lietu. Mēs kā prezidentūra centīsimies būt objektīvi. Mēs paši neizvirzīsim šo jautājumu, bet tajā pašā laikā arī nepārstāsim par to runāt. Mums tas ir tāds simbolisks jautājums piemēram, par to, ka joprojām pastāv atšķirīgi iz, izpratne par eh, tiesiskumu Krievijā un Eiropas Savienībā. Tas tik tiešām tā ir. Nevar šo jautājumu vienkārši nobīdīt malā, jo tas joprojām ir aktuāls. Bet sankcijas ir ļoti jutīgs instruments. Es domāju, ka tā ir pēdējā iespēja, ko izmantot un būtu nepieciešams, lai dalību valsts augstākajā līmenī tās atbalsta. Uh, un arī rūpīgi jāapspriež šādas sankcijas pirms tās piemērot, bet visa, visumā mūsu attiecības virzās uz priekšu, mūsu nostāja ir jābūt konsekventai, un tad mēs tik tiešām varam cerēt uz panākumiem beig beigās. Kas vēl? Ā, politiski, pol, politieslodzītie Baltkrievijā. Man ir jāsaka jau pašā sākumā, neraugoties par ko, uz to, par ko mēs runājam, par iesaisti, saziņas kanāliem. Politieslodzītie ir jāatbrīvā, mēs to sakam visu laiku. Viņu jau nemaz nav tik daudz, tas ir izdarāms un tas ir iespējams. Mums viņi ir jāpārliecina, ka šos šķēršļus viņi var likvidēt, un tas pavērtu iespēju viņu iespējamai līdzdalībai samitā. Es nerunāju te par to, kādā kapacitātē uh, pēc jūlija ministra sanāksmes eh, par to varētu spriest, tagad nevajadzētu pāragri par to runāt. Bet, kā es jau sacīju, tādā veidā mēs varētu varbūt viņus pietuvināt Eiropas domāšanai un iesaistīt, bet šis te jautājums par politieslodzītiem ir jāatrisina, te ir jāpanāk progress, bet, diemžēl, līdz šim mēs šādu progresu neesam manījuši. Paldies, ministra kungs, ka bijāt šeit, ka runājāt ar mums, un mēs ceram jūs drīzumā atkal satikt. Man arī bija tas gods. Paldies!